priekšsēdētājs. Buongiorno! Es... Labrīt! Dargie kolēģi, godātās kolēģis, priekšsēdētājs kundze, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu sveikt visus klātesošos kolēģus un arī visus tos, kuri mūs skatās, klausās tiešsaistē. Debašu sākumā es gribētu paust ideju, ka mums vajadzētu kopīgi pieminēt koronas, um, koronavīrusa uh, upurus un um, izteikt līdzjūtību viņu ģimenēs, ģimenēm. Mums vajadzētu domāt arī par visiem, kas ir saslimuši un novēlēt viņiem atveseļošanos. Veselības aprūpē strādājošie ir tie, kuri uh, visvairāk strādā uh, pie uh, šīs problēmas risināšanas un ir pelnījuši visu mūsu pateicību par viņu veikto darbu un par viņu iesaisti. Viņi velta savu laiku un strādā dama, dramatiskos apstākļos, un mēs, protams, domājam arī par visiem brīvprātīgajiem, kas sniedz palīdzīgu roku tiem, kas ir nonākuši grūtībās. Uh, Es to jau teicu un gribu to arī atkārtot. Mūsu līdzpilsoņu cilvēcība ir mūsu lielākā bagātība, kas mums ir. Un es gribētu pateikties visiem tiem, kuri e, rūpējas par to, lai mūsu sabiedrība varētu turpināt darboties. Lauksaimnieki, e, strādājošie, kas strādā telekomunikāciju jomā, drošības jomā, armijas um, karavīri Un eh, tie, kas strādā lielveikalos, eh, tehniķi, kas, eh, kuru darbam pateicoties, mēs vispār varam sarunāties un satikties. Tie ir visi cilvēki, kas strādā dažādās jomās, un uh, Eh, tiešām strādā ar lielu atbildību un disciplīnu. Viņi nav atstājuši mūs novārtā, par, par to viņiem liels paldies. Mēs nevaram aizmirst arī tos pilsoņus, kuri uh, Eh, rūpējas eh, par to, lai kaut ko mainītu, veicot pavisam vienkāršus pasākums, piemēram, iero, ievērojot eh, ierobežojumus vai, piemēram, ehm, palīdzot vecāku gadgājumu kaimiņiem, ehm, parūpēties, lai viņiem būtu ko ēst, ka viņi rūpējas par tiem sabiedrības locekļiem, kuriem ir visvairāk vajadzīga aizsardzība. Tie ir ļoti konkrēti solidaritātes žesti, un arī mūsu parlaments gribēja izrādīt savu atbalstu, un esam atvēruši savas virtuves, um, piedāvājot tūkstošu maltīšu dienā um, bezpajumtniekiem Un mūsu ēkās eh, Briselēs, Briselē tiek eh, dota vieta simts sievietēm, kurām eh, citādi nebūtu kur palikt. Un arī Luksemburgā un Strasbūrā mūsu ēkas varēs izmantot, var izmantot pasākumiem, kas ir saistīta ar šo ārkārtas eh, stāvokli, un šīs ir pilsētas, kas mūsu uzņēmumu par to tām gribam pateikties, un pilsoņus Briselē, Strasbūrā un Luksemburgā gribētu sveicināt un cerēt, ka paust cerību, ka mēs drīz atkal varēsim tikties un kopīgi strādāt Eiropas Savienības labā. Eh, Eiropas eh, Savienībā šobrīd eh, visas iniciatīvas ir saistītas ar Covid-19 apkarošanu. Ir, nav bijis vienkārši uzņemties šīs iniciatīvas, bet visas politiskās grupas to atbalstīja. Un daudz padomus saņēmām arī no atsevišķiem deputātiem. Parlamentam darbība nebūtu bijusi iespējama. Um, bez eh, šī te lieliskā atbalsta, ko mums sniedz mūsu darbinieki un administrācija. Viņi drosmīgi un atbildīgi strādā, ir šeit klāt, un es gribētu sirsnīgi pateikties arī visiem ģenerāldirektoriem un eh, pateikties arī uh, Eh, mūsu ģenerālsekretāram eh, un pateikt viņam, ka vajadzētu pateikties visiem ģenerālsekretāriem. Un um, gribu pateikties arī tiem, kurus mēs diendienā neredzam, piemēram, um, tos, kas uzkopja telpas, tīra visu aprīkojumu, drošības darbiniekiem, visiem, kuri uh, dod mums iespēju pieņemt vispār šos lēmumus. Uh, visas darbības, kas eh, ir vērstas uz to, lai parlamenta darbība varētu turpināties, ir ļoti nozīmīgas, un tas parāda, ka mūsu institūcijas spēja parūpēties par cilvēkiem. Arī šādā ārkārtas situācijā mēs gribētu apliecināt eh, mūsu vērtības, demokrātija netiek apturēta Mēs dzīvojam sarežģītā situācijā, daudz kas vēl ir jādara. Piemēram, ir nopietni jāpārdomā tas, kā sabiedrība um, izskatīsies pēc šī smagā uh, posma. Eiropas Savienība jau ļoti aktīvi strādā, lai uh, ņemtu vērā dalību valstu vajadzības, lai kalpot mūsu kopīgajām interesēm šīs krīzes laikā un arī pēc tam. Eh, mums būs jāstrādā vēl aktīvāk, jo mēs taču vēlamies uh, no šīs krīzes iziet uh, vēl spēcīgāki, uh, Uh, un uh, spējīgāki uzņemties uh, nākotnes izaicinājumus, kas ir saistīti ar globalizāciju. Ir jāstiprina veselības sistēmas, ir jāparūpējas par to, lai medicīnas produkti un uh, arī pārtiks produkti būtu pieejami. Mums ir jāatbalsta darba vietas, jāatbalsta ģimenes, jāpalīdz visnabadzīgākajiem, jāatbalsta lauksaimnieki, zvejnieki, uzņēmēji un darba ņēmēji. Tikai kopīgi mēs varēsim uh, panākt rezultātus uh, par labu visiem mūsu pilsoņiem, un arī tāpēc būs īpaši svarīgi parūpēties par to, eh, lai būtu eh, balsojums par pakāpenisku eh, ierobežojumu atcelšanu, lai varam iziet no šīs krīzes. Gribu pateikties sirsnīgi komisijas priekšsēdātājai par to, ka viņi ir ieradusies. Uh, mēs gribētu parūpēties par to, lai uh, būtu tāda koordinēta um, atteikšanās no ierobežojumiem, iziešana no krīzes visā Eiropas Savienībā, lai uh, novērstu postošas sekas. Uh, Mm, problēmas. Mums ir jāprūpēs par to, lai mūsu demokrātijas arī turpmāk uh, būtu dzīvas, uh, funkcionētu, uh, lai mēs uzklausītu mīsu, mūsu pilsoņus un diskutētu ar deputātiem šajā plenārsēdē. Um, mēs tātad runāsim šodien par pandēmijas un tās sēku apkarošanu, par to būs rezolūcija, par ko arī balsosim. Mums ir e, jāieskicē veidi, e, ceļi, kā labāk e, to visu organizēt, ar kādiem līdzekļiem iziet no šīs krīzes, lai dalībvalstīm būtu pēc iespējas vairāk palīdzības pieejams. Mums ir jābūt arī ambicioziem, jo Eiropas pilsoņi sagaida no mums um, nekavējošas atbildes, lai viņi var atkal atsākt savu uh, ierasto dzīvi. Uh, Mēs esam pilsoņu balss, un ar to mums ir jālepojas, ka e, šobrīd varam disciplinēti strādāt, e, dot savu ieguldījumu, lai panāktu e, mūsu tautām labāku nākotni. Paldies! Thank you. Con la tornata straordinaria di oggi dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Ar šodienas ārkārtas eh, plenāru sēdi pasludinu 2020. Eh, gada 26. martā pārtraukto um, sēdi par atsāktu. Protokoli ir pieejami no šīs 26. marta sēdes, eh, ja ir kādi iebildumi. Uh, nē, um, tad protokols līdz ar to ir apstiprināts. Tagad daži paziņojumi. Vispirms eh, par kalendāra izmaiņām 2020. gadam iepriekšējā priekšsēdētāja konferencē 2. aprīlī es kopā ar politisko grupu priekšsēdētājiem nolēmu, uh, Eh, sasaukt parlamenta šo ārkārtas sēdi, kur notiks šodien un rīt, 16. un 17. aprīlī, lai spriestu par jaunajiem komisijas pasākumiem COVID-19 eh, pandēmijas apkarošanā un par Eiropas parlamenta pozīciju attiecībā uz um, šīs pandēmijas un tās seko apkarošanu. 2020. gada pārstrādātais kalendārs ir pieejams plenārsēdes tīmekļa vietnē. Tagad daži paziņojumi par darba kārtības izmaiņām. Uh, Um, darbkārtības galīgais projekts ir pieejams uh, parlamenta plenāras sēdes tīmekļa vietnē, bet es gribētu informēt jūs par to, ka saņēmu desmit uh, pieteikumus par uh, steidzamības procedūru, kur ir runa par dažādiem likumdošanas un budžeta dokumentiem, kas ir saistīti ar Covid-19 pandēmiju, ka tos vajadzētu iekļaut šīs plenāras sēdes balsošanas sarakstā. Uh, Vispirms eh, tā ir regulā par daudzgadu finanšu schēmas eh, izmaiņām 2014. līdz 2020. gadam. Tad eh, budžeta grozījuma projekts numur 1 2020, budžeta grozījuma projekts numur 2 2020 elastības instrumenta izmantošana 2020. gadam, eh, elastības izmantošana um, vēlreiz 2056, eh, eh, tālāk ārkārtas rezerves izmantošana, pēc tam specifiski pasākumi, lai panāktu īpašu elastību, izmantojot Eiropas struktūrālos un investīciju fondus. Uh, specifisku pasākumu ieviešana, lai cīnītos pret COVID-19 pandēmiju, eh, specifiski pasākumi, lai mazinātu eh, epidēmijas ietekmi zivsaimniecībā un akvakultūrā, medicīnas produkti Un visbeidzot, eh, konsultējoties ar politiskajām grupām, gribētu izteikt plenārsēdēji eh, šādus priekšlikums par darba kārtības mājiņu. Eiropas komisijas un padomes paziņojumu par saskaņotājas rīcību cīņā pret COVID-19 pandēmiju un tās sekām. Debates notiks no eh, šī brīža līdz 12. Balsošanas programma šodienai un rītdienai ir sekojoša ceturtdiena. Šodien pirmā balsošana būs no 9.30 līdz 10.30 par attiecīgajiem steidzamības pasākumiem un uh, par pirmo grozījumu kopumu par kopīgo rezolūciju par um, Covid pandēmijas apkarošanu. Un pusdivos būs rezultātu paziņošana. Otra balsošanas sesija notiks no pusdiviem līdz 2.30 pēcpusdienā, un tur mēs balsosim par uh, regulu, uh, ar kuru groza daudzgad finanšu schēma 2014 līdz 2020 gadam, un par otru grozījumu kopumu par kopīgo rezolūcijas priekšlikumu par saskaņotais rīcību cīņā pret COVID-19 pandēmiju un tās sekām. Otrās balsošanas rezultāti tiks paziņoti piecos pēcpusdienā. Trešā balsošanas sesija notiks no pieciem līdz sešiem. Tā būs balsošana par trešo grozījumu kopumu par kopīgo rezolūcijas eh, priekšlikumu par saskaņotu rīcību pandēmijas apkarošanā, un trešās balsošanas kārtas rezultāti tik paz, tiks paziņoti pusdeviņos vakarā, un no pusdeviņiem līdz pusdesmitiem notiks ceturtā balsošanas sesija, kur mēs balsosim par vēl vienu grozījumu kopumu par mūsu kopīgo rezolūciju par pandēmijas apkarošanu. Rezultāti tiks paziņoti bez 10.11. vakarā un sēde tiks slēgta 11. vakarā, rīt piekdien. Sāksim 9. pirmais balsošanas rauns būs no 9 līdz 10. Balsosim par grozījumiem, par sekojošiem jautājumiem. Pirmkārt, budžeta grozījuma projekts numur 1 eh, un arī numur 2. Tālāk Uh, tālākie balsojumi par diviem uh, dokumentiem par elastības instrumenta izmantošanu 2020. gadam. Treškārt, uh, dokuments par ārkārtas rezerves izmantošanu. Un tad uh, trīs koplāma procedūras dokumenti par uh, koronas paketi divi un par mm, zālēm un um, citiem medzīnas precēm. Uh, 12.30 tiks pasludināt rezultāti, un no pusvieniem līdz pusdiviem būs vēl viena balsošanas sesija, kur tiks brausots par budžeta grozījumu projektiem 1 un 2, tālāk par elastības instrumentu izmantošanu, par ārkārtas rezerves izmantošanu, tad trīs koplēmuma dokumenti par koronas paketi 2 tad medicīnas preces un kopīgi pasākumi Eiropas Savienībā cīņā pret Covid-19 pandēmiju un tās sekām. Eh, rezultāti tiks paziņoti četros pēcpusdienā. Trešā balsošanas sekci, sesija par eh, grozījumiem vai par eh, galīgo balsojumu par šo rezolūcijas priekšlikumu varētu notikt no 4 līdz 5, un rezultāti varētu tikt paslikt dināti 19.30. Tas būs rīt, un ceturtā balsošanas sesija par grozījumiem vai par eh, galīgo eh, rezolūcijas projektu par pandēmiju un tās sekām varētu notikt eh, pus, no pusastoņiem līdz pusdeviņiem vakarā, un rezultāti varētu tikt paziņoti pusvienpadsmitos vakarā. Sanāksme tad rīt noslēgtos 11. vakarā. Vai ir kādi iebildumi? Nē. Tad tas tā ir arī uh, Um, pieņemts. Pirms sāksim debāt, es gribētu jūs informēt par to, ka 9.30, tātad tūlīt, es uzsākšu pirmo balsošanas kārtu Eh, tā ir paredzēta no 9.30 līdz 10.30. Eh, šodien visi balsojumi ir personāla balsojumi. Deputāti var nodot savas balsis un eh, pēc tam varēs redzēt balsojumu rezultātus dokumentā, kas tiks publicēts plenārsēdz tīmekļa vietnē. Tad tagad uzklausīsim padomi un komisiju par saskaņotajās rīcību cīņā pret COVID-19 pandēmiju un tās sekām. Un tagad gribētu dot vārdu Šarlu Mišela kungam, padoms priekšsādātājiem, lūdzu. Paldies, priekšsādātājs. Godājumā komisijas priekšsēdētāji, godājumie klātesošie parlamentārieši un visi klausās mūsu tiešsaistēs. Šīs debats ļoti būtiskas, jo Tās ir būtiskas Eiropas demokrātijai brīdī, kad mēs saskaramies ar bezprecedentā eh, rakstura notikumiem. Un es pirmkārt vēlētos iesākumā paust atbalstu tiem, kuri tieši un netieši ir skarti šajā krīzē kurus skar šīs vīrus, kurš skar pasauli, Eiropu, un arī vēlos paust mūsu pateicību visiem pilsoņiem kuri Eiropā ir mobilizējušies, lai pieņemtu tik būtiskus ierobežojumus tādām pamat un elementārām brīvībām, kas pats skar mūs visus mūsu intimitātē. Tāpat eh, brīdī kā šis nevar būt ne mazāko šaubu, vienīgā iespēja ir ciešāk sadoties rokās visiem starp valstīm, starp mūsu reģioniem, un tas ir par pamatu mūsu uh, izlēmībai un darbībām, uh, kurās Eiropas Savienība ir iecerējusi mobilizēties. Es tagad gribētu izklāstīt. Uh, To informāciju, kā Eiropa doma kopā ar dalību valstīm ir iecerējusi. Uh, Eh, uzņemties eh, savu daļu saistību. Šajā gadījumā ir notikušas eh, videokonferences veidā trīs Eiropadomis, un mēs esam lēmuši par to, kā vislabākajā veidā uzlabot un koordinēt mūsu darbības. Mūsu pirmās ambīcijas izvērtējot krīzes apjomu, ir mazināt vīrusu izplatību un veicināt tādu soļu spēršanu ar ierobežojumiem uz robežām, tā skaitā, kas arī ietekmē Eiropu un vienoto tirgu, un arī mobilizēšanos, lai atbalstītu mūsu zinātniekus, ties, kur strādā pie terapijas strādes, pie vakcīnu izstrādes un eh, Eh, sadarbībā ar Eiropas komisiju veicināt pūliņus un arī strādāt pie tā, lai visdrīzākajā laikā mums būtu zinātniski risinājumi vakcīnu un terapiju veidā. Un tagad, lai izteiktos eh, īsi un konkrēti, pēdējā Eiropa padoma ir piešķīrusi du, dubultu mandātu komisijas un padomas priekšsēdētājiem, lai izstrādātu ceļu karti, kas balstās uh, vienlaicīgi uz ieteikumiem un labas prakses principiem, lai varētu maksimalizēt koordinācijas starp dalībvalstīm tad, kad mēs uh, pāriesim pie eh, šī stratēģijas, šīs krīzes beigu fāzēju, kā koordinēt izkļūšanu no tās, lai veidotu vienotu pieju. Otrā mandāta daļa attiecas uz priekšlikumiem valstu un valdību vadītājiem progresīvā veidā pakāpeniski īsā un vidējā termiņā izstrādāt ekonomiskās atvesļošanās un arī, varētu teikt, transformēšanas stratēģijas, jo pēc šīs krīzes būs jāskatās, kā mēs rītdien varēsim efektīvākā veidā sadarboties. Tāpat es gribētu arī jūs informēt par to, kas, manuprāt, ir četras tās sadaļas, par kurām ir jārunā debatēs un kurās vajadzētu pieņemt kopīgi lēmumus. Manuprāt, pirmā prioritāte lai gūtu panākumus šajā atvesļošanas stratēģijā, ir vienotais tirgus, kādā veidā mēs varam eh, atjaunot vienotās eh, tirgus darbību visdrīzākajā laikā, bet ne tikai, tāpat arī kā, eh, kā stiprināt un padzirināt vienoto tirgu un kā padarīt mūs spēcīgāks Eiropas līmenī. Ārkārtīgi būtiski ir mēģināt uh, nodrošināt to, lai digitālā darba kārtība un zaļais kurs ir un paliek uh, mūsu prioritātes tuvākos mēnešos un arī gados. Tā ļoti būtiski ir veidot uh, spēcīgu industriālo stratēģiju un vienlaicīgi veidot eh, Eiropas eh, MVU tīklu, kas ir būtisks atbalsts ekonomikai, tāpēc ir jāatbalsta mūsu mazie vidēji uzņēmumi un jādomā par viņu nākotnes stratēģiem. Tāpat arī es domāju, ka aprits ekonomika būs jātīst vairāk. Ir jau izskanējuši būtiski priekšlikumi Eiropas parlamentā, ar tiem nāca klajā padomu, jo iekšējais tirgus balstīšanās uz digitālo darba kārtību, tāpat arī ņemot vērā klimata pārmaiņas, mums dod vairāk eh, stratēģiskas neatkarības kapacitātes. Un es domāju, ka tas ir jāņem vērā. Vairāk Eiropas aktīvu, kas piedalītos šajā kapacitātē un veidotu Eiropas starptautisko kapacitāti. Otrais būtiskais aspekts ir iespēja veidot spēcīgu investīciju stratēģiju ar pašreizējo pieeju, ar nacionālo dimensiju, bet arī ar Eiropas ambīciju. Un e, pilnīgi noteikti ir jāturpina visi mūsu politiskie pūliņi un arī Mēs esam daudz strādājuši pēdējo mēnešu laikā pie šī aspekta, bet tāpat ir jādomā par to, kā nākošajos septiņos gados ar šo Eiropas budžetu mēs ar mūsu rīkiem un iespējām veidosim stratēģiju, kas ir vislabākā mūsu nākotnē. Ja Eiropas investīcija banka arī ir viens no šādiem instrumentiem, kā jūs zināt, kā negoboks ietvaros, es aicināju palielināt EIB kapitālu, lai e, palielinātu tās sviras efektu kapacitāti. Runājot par investīcijām, šeit ir būtiska solidaritātes dimensija mēnesī saistībā ar iekšējo tirgu, jo ir būtiski garantēt vienotus spēles noteikumus un to, ka visas valstis, visi pilsoņi eh, varētu ar vienādām ambīcijām riekot, riekoties un šos izaicinājumus risināt. Trešais punkts, par ko es vēlos runāt, ir Eiropas Savienības ārējā darbība. Eiropas Savienības ģeopolitiskās ambīcijas ir nepieciešamas, lai aizstāvētu intereses, kas tiek pakļautas pārbaudījumiem, to mēs redzam it īpaši pēdējo nedēļu un mēnešu laikā, un mēs īpaši koncentrējamies arī uz to, ka Āfrikas kontinents būs ļoti svarīgs. Esmu gandarīts, ka kopā ar vairākiem Eiropas un Āfrikas vadītājiem mums ir bijusi iespēja paust mūsu ambīcijas vidējam uh, un īsam termiņam, taiskaitā par veselības aprūpas stiprināšanas jautājumu, jautājumiem, par valsts parādu jautājumiem, kas ir būtisks Āfrikas kontinentam, un arī rīkoties, lai ilgā termiņā mums būtu savstarpējas partnerības. Um, uh, attīstības uh, iespējas, kā arī uh, vēl citu mērķu sasniegšanu, kuriem mums būs jāmobilizējas tuvāko mēnešu laikā. Un visbeidzot, ceturtais punkts, par ko es vēlos runāt. Tas ir Eiropas pārvaldības jautājums un Eiropas eh, noturības eh, jautājums. Kā mēs varam šīs krīzes apstākļos rīkoties tā, lai rīt mēs būtu eh, stiprāki, lai mēs uzlabotu mūsu sadarbības un lēmumu pieņemšanas procesus? Ļoti daudz izskan, ir izskanējis par Eiropas nākotnes konferenci. Iespējams, ka tuvāko mēnešu laikā, kad būs iespēja uzsākt šo ambiciozo projektu, tad demokrātiskā politiskā telpa uh, dot. Uh, un būs iespēja Eiropas pilsoņiem, neatkarīgi no tā, no kuras valsts tie ir, tajā piedalīties e, pilnvērtīgāk, un mums ir jādomā pār atvesaļošanas un transformēšanas e, stratēģiju. Ir skaidrs, ka mūsu vienī, vērtības solidaritāte, brīvības vienotība tām ir jāpaliek kā mūsu atsaucas punktiem. Mums ir jārisina šī krīze, šī situācija un eh, jāpaturprātā šīs mūsu vērtības, uh, kuras mūsu izpratnē paliek kā centrālās un kā dzinējspēks. Jūs redzat, izaicinājumi ir ļoti daudz, un es zinu arī to, ka Eiropas vēsture rāda, ka tad, kad mēs saskaramies ar visgrūtākajiem brīžiem, un šķiet, ka šķērslis ir nepārvarams tāds, mēs atrodam sevī resursus, eh, ko, eh, būt kopā, sadoties rokās, rīkoties radoši, tas būs nepieciešams arī šobrīd, par to nav nekā nekādu eh, šaubu. Ir eh, skaidrs, ka Eiropā ir dažādi viedokļi un jūtīgi aspekti par to, kas ir jādara un kā rīkoties, bet ir arī jāpaturprātā mūsu dedzīgā vēlme. E, piešķirt lielāku dzīvot griba Eiropas demokrātijai un arī uh, Katrā ziņā jūs varat vienmēr rēķināties ar mani, ar Eiropadomi, e, runājot par ciešu dialogu, un es arī vēlos pateikties jums par šo sagatavoto rezolūciju, kas ieskicēs perimetru e, mūsu darbietvaram īsā, vidējā un ilgā termiņā. Tāpat arī ir ņemot vērā realitāti Eiropadomē un 27 dalībvalstīm, kuras visas būs iesaistītas darbā un ceļā, pa kur mums būs jāiet pareizā virzienā. E, Paldies, priekšsādātāji! Tagad gribētu norādīt uz to, ka balsojums ir uh, atklāts, atvērts, mēs uh, sākam jau balsot. Un tagad gribētu dot vārdu komisijas priekšsēdētājai Fonderlajens kundzei. Lūdzu, jums vārds. Sir, godātais eh, priekšsādātāja kungs, parlamenta priekšsādātāja kungs, padomas priekšsādātāja kungs, dāmas un eh, kungi deputāti. Mums eh, nav viegli runāt par skumjām un sāpēm un ciešamām Eiropā un pasaulē. Mēs domājam par visiem uh, Uh, upuriem un uh, pieminam viņu ģimenes, kas ir sērās. Uh, un mēs vienmēr atcerēsimies visus, mēs atcerēsimies Džūliju, jauno francūzieti, kura, <clears throat> kuras visa dzīve vēl viņam ir priekšā, un Jānu, Um, um, čehu vēsturniekus vienmēr ir cīnījies par savām vērtībām, vai Džino, uh, itāļu mēdīķi, kurš uh, pensijas vecumā uh, metās palīgā, lai glābtu citus. Mēs atcerēsimies Suzānas žestu, kas Beļģijā um, atdeva savu respiratoru kādam jaunākam cilvēkam, un Francisu, kurš uh, no slimnīcas uh, loga atvadījās no saviem brāļiem. Um, un uh, mēs uh, atcerēsimies arī polijas sievieti, kas neredzēs, kā izaug viņas bērni, un ne, arī atcerēsimies tos jauniešus, kas nevarēs īstenot savus sapņus. Mēs atcerēsimies visas mātes, tēvus, um, brāļus un māsas. Uh, jaunos un vecos no ziemeļiem, dienvediem, austrumiem, rietumiem, viņu draugus, kaimiņus, kolēģus. Un eh, tie eh, cilvēki, eh, kuriem ir kas sakāms, viņi pauž savas sāpes, un katrs no šiem stāstiem uh, Eh, daudzajiem stāstiem eh, nedaudz eh, skar mūsu sirdi, bet mums ir arī mūsu apņēmība, izlēmība, ka Eiropai ir jādara viss, kas ir tās spēkos, lai izglābtu visas dzīvības, kuras var izglābt. Godātie deputāti, pandēmiju nevar ši, šādu strauju un apjomīgu pandēmiju nevar apkarot bez patiesības par skaitļiem, par faktiem, par eh, izredzēm, bet arī par mūsu pašu rīcību. Jā, tā ir, ka neviens īsti nebija gatavs šai pandēmijai. Ir arī tā, ka pārāk uh, daudzi uh, nepalīdzēja Itālijai sākumā, kad tas bija nepieciešams, un jā, par to ir uh, tiešām uh, Eiropai jāatvainojas no sirds, bet tikai atvainoties um, nav jēgas, ja tas neko nemaina. Un uh, patiesībā ir arī tā, ka diezgan drīz visi ap, sāk apzināties, ka mums ir jāaizsargā visi, lai pasargātu sevi. Un patiesība ir tāda, ka šobrīd Eiropa ir kļuvusi par solidaritātes centru. Eiropa iestājas par savām vērtībām, um, par um, sniedz parā, pa, atbalstu, uh, Polijas, Rumānijas ārsti, mediķi glābja dzīvības Itālijā, vācu ventilātori palīdz spāņu pacientiem un um, Bergamo pacienti tiek ar lidmašīnām nogādāti ķelnē no Lietuvas uz Spāniju, tiek sniegta palīdzība no Dānijas uz Itāliju. Uh, tiek vests eh, medicīnas aprīkojums. Mēs redzam visu šo aprīkojumu apriti Eiropā. Tiešām tiek sniegta palīdzība, un tas mani padara lepnu, ka es esmu Eiropieti. Protams, ka joprojām ir daži, kas grib rādīt ar pirkstu un uzvelt eh, vainu, un citi savukārt, kas eh, uzvedas kā populisti. Un tiem gribu teikt, beidziet, esiet pietiekam drosmīgi, lai teiktu patiesību, eh, lai iestātos par Eiropu, jo šī mūsu savienība palīdzēs mums tikt ar to visu galā. Un um, tā būs tik stipra rīt, kādu mūs to, mēs to padarīsim šodien. Un, ja jums ir vajadzīga iedvesma, paraugieties vienkārši kā uh, cilvēki Eiropā ir vienoti, izrādot empātiju, un ļoti um, pieticīgi, bet tomēr dodot savu ieguldījumu, un es gribētu tiešām atzinīgi vērtēt visu darbu, tos, kuri strādā um, uh, rūpnīcās, veikalos, uh, uh uzņēmumos, kas uh, maina savu um, ražošanas virzienu, ražojot to, kas ir nepieciešams. Es uh, atzinīgi vērtēju portugāļus, kas šoj maskas saviem kaimiņiem. Uh, un uh, septiņgadīgo uh, pianistu no Grieķijas, uh, kas spēlē, lai cilvēkiem um, būtu prieks klausīties, un es gribētu atzinīgi vērtēt visus varoņus, veselības aprūpē strādājošos. Tie ir tie, kuriem ir um, masku nospiedums sejā, un um, Viņi ir tie, kuriem ir jātur šo te naba, saslimošo cilvēku uh, Eh, rokas un jāmierina viņu, jo viņu ģimenes locekļi nevar eh, būt klāt. Tie ir tie, kuri glābi dzīvības un glābi mūsu godu, un viņi mums ir jāaizsargā, lai viņi var aizsargāt mūs visus. Un tieši uz to mēs arī koncentrējamies. Tāpēc mēs tagad eh, izveidosim kopīgu medzīnas aprīkojumu rezervju kopumu. Mēs tāpēc arī kopīgi pētīsim mm, veiksim pētniecību, lai atrastu vakcīnu un uh, mēs uh, strādāsim kopā pie uh, tirgus pasākumiem. Mēs kopā ar vislabākajiem ekspertiem Eiropā esam izveidojuši komandu, kas dalās savās zināšanās un glāb tādējādi dzīvības, un mēs atsakāmies no muitas ievada maksājumiem, ievedot un medzīnas aprīkojumu no trešajām valstīm, un tāpēc šās mēneša sākumā devām vienkāršu, bet lielu solījumu Mēs katru eiro, kas ir mūsu rīcībā, izmantosim visā iespējamajā veidā, lai glābtu dzīvības un lai aizsargātu um, Eiropiešu dzīves pamatu, un tāpēc mēs esam piedāvājuši visus vēl pieejamos uh, tagadējā budžeta uh, līdzekļus novirzīt ārkārtas programmā. Gandrīz 3 miljārdi eiro līdz ar to varētu nonākt tur, kur tie nepieciešami. Uh, jauni respiratori, aizsardzības aprīkojums, testi, medicīniskā palīdzība vājākajiem, taiskaitā tiem, kuri gaida bēgļu nometnēs. Tāpēc mēs piedāvājam uh, katru pieejamo eiro no Eiropas struktūra un investīcijas fondiem atvēlēt koronas krīzes uh, apkarošanai. Tas nozīmē, ka mēs uh, padaram iespējami pilnīgu elastību. Eh, līdzekļus var izmantot citos reģionos. Tie var tikt izmantot tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami, neatkarīgi no uh, parastajiem ierobežojumiem, kā uh, maksimālie griesti, uh, līdzfinansējums vai tā tālāk. Ar šo paketi, par ko šis parlaments šodien balsos, Eiropa uh, pilnībā izmanto savas iespējas, iet liet, līdz pat uh, to robežām. Un tas pats princips attiecas uz uh, cilvēku um, dzīves pamata aizsardzību rīcību. Eiropā ir bijušas eh, jau iepriekš ekonomiskās krīzes, bet nekad nav bijusi tāda situācija, kad ekonomika ir pilnībā aizvērusies, neviens nav vainojams un visiem būs vajadzīgs atbalsts. Mums ir vajadzīgi bezprecedenta pasākumi, lai to visu norganizētu un padarītu uh, iespēju mūsu ekonomikai pēc iespējas ātrāk atgūties. Un šeit atkal patiesība ir svarīga. Uh, Eiropa ir darījusi vairāk pēdējo četru nedēļu laikā nekā tā Uh, izdarīja pirmo četru gadu laikā iepriekšējā krīzē. Mēs mūsu valsts atbalsta noteikums esam padarījuši pēc iespējas elastīgākus. Mēs esam apstiprinājuši schēmu, kas uh, vienu miljardu eiro sniegs uh, Horvātijas uzņēmumiem, Grieķijas MVU, 20 miljonu portugāļu zvejniekiem. Ir daudz vairāk piemēru, kurus varētu nosaukt no Latvijas, Igaunijas, Beļģijas, Zviedrijas. Pirmo reizi mūsu vēsture, vēsturē mēs izmantojam visu stabilitātes un izaugsmas pakta elastību. Kopā ar ambicioziem pasākumiem, ko veic Eiropas centrālā banka, tas sniedz bezprecedenta fiskālos un uh, finanšu atbalstus. Un pagājušās nedēļas finanšu ministru lēmums Eiropas Savienībā nozīmē to, ka papildus 500 miljārdi eiro būs eh, pieejami tiem, kam tas ir nepieciešams. Es aicinu visas dalībvalstis eh, nodrošināt to, lai um, šī jaunā schēma pasargā tiešām cilvēkus no bezdarba. 100 eh, miljārdi tiek sniegti, lai palīdzētu valdībām uh, Uh, piemaksāt cilvēkiem, ja darba devēji ir samazinājuši slodzes vai uh, ja ir jāpalīdz pašnodarbinātājiem. Šur uh, ir veiksmīgs instruments divējādi. Mēs varam palīdzēt cilvēkiem samaksāt viņu rēķinus un uzturēt uzņēmumus. Un otrkārt, tā ir Eiropas solidaritātes esence. Tā dalībvalsts, kura var uh, Uh, sniegs garantijas tā, lai citas var uh, atbalstīt uh, tos, kam ir visvairāk palīdzība vajadzība, vajadzīga viņu valstīs. Un vairāk kā 3 triljonu eiro ir Eiropas kolektīvā atbilde. Tā ir visiespaidīgākā um, palīdzības pakete pasaulē. Bet mēs zinām, ka būs vajadzīgs vairāk, daudz vairāk, jo šī krīze uh, tik drīz nebeigsies, un pēc tās uh, eh, pasauli būs pils, pilnīgi atšķirīga. Godātie deputāti, esmu pārliecināta, ka Eiropa var būt tā, kur veido šo jauno pasauli, ja tā sadarbosies un uh, um, izmantos uh, savu uh, radošuma garu. Un es gribētu citēt. Uh, Eh, divus eh, lielākos vizionārus, Altiero Spinelli un Ernesto Rossi eh, no Itālijas, tie ir mūsu dibinātāji. Viņi no cietuma, kur atradās uz salas, kad bija um, situācija, kad izskatījās, ka cerības ir zudušas, viņi rakstīja, ka ir pienācis brīdis, kurā mums ir uh, jāsaprot, kā atteikties no vecām nastām, kā būt gataviem jaunajai pasaulē, kas mūs sagaida, kas būs tik atšķirīga no tā, ko mēs kādreiz esam iedomājušies. Dargie draugi, šis brīdis atkal ir pienācis. Uh, brīdis uh, atstāt aiz mums vecos strīdus uh, un šķelšanās, uh, iznākt no mūsu uh, nocietinājumiem, no mūsu pozīcijām, būt gataviem šai jaunajai pasaulē, izmantot visu mūsu kopīgo spēku. Un tam būtu jābūt. Uh, galvenajam eh, eh, mums ir jāpadara mūsu sabiedrības noturīgāks, ekonomikas noturīgāks, mums eh, būs nepieciešama drosme rastu atbildi šajā jaunajā pasaulē, un vajadzīga solidaritāte, mums būs vajadzīgas milzīgas investīcijas, lai atdzīvinātu mūsu ekonomikas. Mums ir vajadzīgs maršala plāns Eiropas atjaunotnei. Un tas ir jāīsteno uzreiz, nekavējoties. Ir tikai viens instruments, kas mums ir. Uh, kam uzticas visas dalībvalstis, kas jau ir izveidots, kas var ātri sniegt rezultātus, kas ir caurskatāms un uh, laiks to ir pārbaudījis kā uh, kohēzijas, konverģences un investīciju instrumentu. Un tas ir Eiropas budžets. Eiropas budžets uh, būs mūsu atjaunotnes pamatu pamats. Un e, šī iemesla dēļ e, nākamajam septiņgadu budžetam ir jābūt atšķirīgam no tā, ko mēs e, stādījāmies priekšā. Tieši tā kā Spinelī teica, mēs izmantosim visu Eiropas budžeta spēku, lai piesaistītu uh, Uh, vajadzīgos uh, investīciju resursus, lai atjaunot vienoto tirgu uh, pēc koronavīrusa epidēmijas. Mums būs jāfinansē atjaunotnes sākums, jo šī krīze ir atšķirīga no visām citām, kuras esam piedzīvojuši. Tā smagi liek ciest arī veselīgiem uzņēmumiem, jo ir apstājusies sabiedriskā dzīve. Un tāpēc mums ir vajadzīgi inovatīvi risinājumi. Uh, Daudzgadu finanšu schēmai būs eh, jābūt tam stimulam, kas piesaista jaunas investīcijas un padara mūsu eh, Eiropas ekonomiku zaļāku un eh, digitālāku. Un tādējādi mēs ne tikai atbalstīsim, bet pat pārveidosim mūsu ražošanas nozars un pakalpojumu nozars un padarīsim tās gatavas jaunai realitātei. Tādējādi varēsim uh, Eh, investēt eh, inovācijās, piemēram, 3D eh, printēšanā, un tādējādi mēs varēsim labāk izmantot jaunās iespējas. Un tas nozīmē arī, ka mums būs jāinvestē Eiropas zaļajā kursā. Tad, kad globālā uh, ekonomikas atgūšanās sāksies, tad globālā sasilšana nepalēnināsies. Uh, Un uh, mums būs jāatrod uh, labākie projekti, kuros investēt. Tas būs ļoti svarīgi. Modernāka apriktes ekonomika, kas būtu pēc iespējas mazāk atkarīga uh, un ir noturīga. Un tā ir tā mācība, kas mums ir jāgūst no krīzes, jāinvestē atjaunīgajās enerģijās, tīrā transportā, ilgspējīgā pārtikā un dabas atjaunošanā. Tas būs vēl svarīgāk nekā iepriekš Tas būs labi ne tikai mūsu ekonomikām, ne tikai mūsu videi, bet uh, tas uh, samazinās mūsu atkarību un mums ir jāpaturprāt arī cita realitāte. Krīze ir simetriska, bet atgūšanās tāda nebūs. Vīrus ir devis triecienu Eh, visai pasaulē, bet eh, būs valsts, kas atgūsies vieglāk, bet citas eh, netik viegli. Un tāpēc kohēzija un konverģence būs tik svarīga kā vēl nekad. Vienotais tirgus un kohēzijas politika ir medaļas divas puses, ir vajadzīgas abas, lai nodrošinātu labklājību visā Eiropas Savienībā. Godātie deputāti! Uh, Tā ir tā Eiropa, kas, manuprāt, var uh, rasties no šīs krīzes. Eiropa, kas dara visu, kas ir tās spēkos, lai aizsargātu cilvēku dzīvi, dzīves pamatu, uh, tāda, kas ir atvērta pasaulē, bet rūpējas par sevi, kas ir noturīgāka, zaļāka, digitālāka un kas investē savā nākotnē kopīgi. Tā Uh, ir tā uh, metode, kā mēs varam atgūties. Tas ir ceļš uz uh, atjaunotni, un tas ir tas veids, kā mēs atradīsim savu veidu, kā pārveidot mūsu politiku, ģeopolitiku un noteikti arī globalizācija mainīsies. Šajā jaunajā pasaulē Eiropai būs jāturas kopā, jāiet caur uguni un ūdeni. Un, kad es raugos uz uh, Eiropu, redzu visu šo cilvēcību un radošumu, un tad es esmu pārliecināta, ka tieši to arī darīsim. Tā arī rīkosimies. Godātie deputāti, Daudz saka, ka pēc uh, vētras atkal spīd saule, ja mēs iestāsimies uh, šobrīd par eiro, par drosmi, uzticību un solidaritāti. Esmu pārliecināta, ka rīt Eiropas dvēseli mirdzēs spožāk nekā jebkad, uh, lai dzīvo Eiropa. Grazie, Presidente. Eh, adesso eh, ascoltiamo. Paldies! Un tagad pievērsīsimies frakciju runātājiem. Mums tagad ir iespēja arī video ierakstu veidā ar mūsu frakciju vadītājiem sazināties, eh, izmēģināsim dažādus jaunus eh, mehānismus. Pons kungs, tagad lūdzu. Dārgais Dārvids, Šārl, Urzula, paldies, ka esat fiziski kopā ar mums, jo sērgas laikā parlaments nevar tikt slēgts vai pārveidots par atēlinātu institūciju. Tieši tāpat kā uh, lielveikāli, ugunsdzēsēji, arī parlaments ir būtiskais dienvests. Šis laiks ir ļoti būtisks un parlaments ir kā uh, slimnīca demokrātijas apstākļos. Šodien mēs uzdevām uzdevam sev jautājumu, kur tad mēs bijām, kad viss iesākās. Sekojot Ursulas piemēram, es varu tikai teikt, mēs varējām rīkoties savlaicīgāk, mēs varējām rīkoties ātrāk, mēs varējām pat rīkoties visi kopā, un tāpēc ir jālūdz piedošana. Eiropas valdības un institūcijas nav vainojams eh, šīs sērgas izplatībā, bet tām vajadzēja reaģēt strauji un kopīgi mēs neizdarījām nevienu ne otru, un tāpēc pienāktos no šejienes. Um, mēs lūdzam uh, piedošanu un mēs pieminam mūsu uh, vecos ļaužus, kas ir gājuši bojā, uh, kā uh, kara varoņus. Mēs nedrīkstam gaidīt tikai vasaras pienākšanu. Mēs vakar Spānijā uzzinājām, ka praktiski 5000 cilvēki ir miruši, kas nav tikuši uzskaitīti. Praktiski tie visi ir uh, veco ļaužu pansionātu uh, eh, iemītnieki. Mēs vienmēr kļūdāmies tādā, ka domājam, ka eh, šis vīrus. Uh, runājot par vīrusu un cerot uz labāko. Nē, vienmēr ir jādomā par sliktāko. Mēs rīkojamies tā, it kā vīrus nevarētu atgriezties rudenī, tas var atgriezties. Mēs runājam, ka būs e, vakcīna, bet tās mums nav. Atcerēsimies, ka. Uh, asto, pagājušā gadsimta spāņu gripas otrais vilnis bija vissliktākais. Es nesaku, ka notiks vissliktākais, bet es uh, aicinu, ka mēs, kā politiskas uh, atbildīgas personas, uh, nepieļaujam vissliktāko uh, scenāriju. Ķīnā ir ārkārtīgi liels bojāgājušo skaits Spānijā, kur ir iedzīvotāji daudz mazāk, ir 18 tūkstoši, Itālijā 21 tūkstoši. Ja Mēs vēl atpaturam prātā, ka Spānija un Itālija ir viena no labākajām veselības uh, aprūpas sistēmām, tad jāuzdod jautājums, vai Ķīna mums ir visu patiesību izstāstījusi. Četri apakalipses jātniek šodien ir koronavīrus, bezdarbs, nacionālisms, populisms un meli. Meli nogalina tieši tāpat kā vīruss Eiropā. Sērga nogalina mūsu vecāku paudzi, un mēs Eh, nevaram pieļaut to, ka pat padome izturas pret šo jautājumu, kā biznesa as usual. Koronavīrus priekšsēdētāji kungs ir prioritāte šobrīd, un šķiet, ka atsevišķas valdības Briselē tikai grib eh, skaitīt, cik naudas tās varēs saņemt, un vēl citas ir sašutušas, ka tām nebūs tik daudz naudas, bet neviens nedomā par Eiropu kopumā. Eh, tas ierodas Briselē, lai ekskluzīvi aizstāvētu tikai nacionālās intereses arī. Tas tas ir nacionālisms, pat ja to tā neuzskata mūsu premjeri. Ja nāves bailes mūs ietekmē visus, ja vīrus neat, nešķiro valstis, tad e, kāda jēga mūsu nacionālo e, valdību vadītājiem ir skaitīt tikai savu naudu un ietekmi uz sevīm? Mēs šobrīd e, esam brīdī, kad jārīkojas tagad vai nekad. Ķīna uzbūvēja slimnīcu īsākā laikā nekā padomē ir nepieciešams, lai tās sanāktu kopā. Vai mēs gribam pieļaut to, ka Ķīna ir efektīvāka nekā mūsu demokrātija? Nē, tas nozīmē, ka mēs nerīkojamies efektīvi. Šobrīd ir jāparāda, ka Eiropa un Eiropas demokrātija var rīkot e, efektīvi, patriotiski. Ir brīdis parādīt to, ka e, robežas nekad nebūs risinājums. Jo Pretējā gadījumā kāda eh, jēga ir no Eiropas, ja tā nespēja kopīgi risināt eh, eh, un uh, cīnīties pret pandēmiju? Šobrīd, priekšsēdētāji, mēs tautas partija esam strādājuši, lai panāktu konservus. Es ceru, ka tas būs kā uh, paraugs padomēji. Šobrīd ir miljoniem spāņu, kas, kurus ir skāris vīrus, miljoniem Eiropu E, eiropiešu, kurus ir skāris vīrus. Līdz ar to mēs nepiekāpsimies populistiem, nacionalistiem. E, Spāņu gripa savā laikā nogalināja vairāk bada dēļ un nevis druģa dēļ. Paturēsim to prātā. Nel, Paldies! Tagad uh, turpināsim. Garsie Pereskundze, lūdzu, Rače. Mm savienojums ir. Gracias, prezidente Sasoli, prezidenta von der Leyen. Paldies, priekšsēdētāji Sasolī, komisijas priekšsēdētāji, Eiropa domas priekšsēdētāji. Šajā plenārsēdes sākumā, iesākumā es vēlos pieminēt Covid-19 upurus un visus tos, kur šobrīd atrodas slimnīcās, mājās ārstējoties no slimības. Un arī vēlos pateikties visiem veselības aprūpas pro, eh, profesionāļiem, kuri šobrīd riskē ar savu dzīvību pārējo labā. Tāpat arī vēlos pateikties drošības spēkiem, valsts nozare strādājošiem, strādājošajiem eh, eh, lielveikalos, apkopē, veco ļaužu aprūpētājiem visiem. Uh, Visi, visām paturēsim prātā, ka vairākums to viņiem ir sievietes. E, Godējumi klātesošie. Mēs šādu pandēmiju nebijām varējuši iedomāties. Mūsu drošība, mūsu uh, pārvietošanās brīvība, mēs nezinām vēl, kā tas viss mainīsies. Atsevišķas lietas ir ārpus kontrolas, bet ir vēl citas lietas, kas ir atkarīgas no mums. Runāsim skaidri. Šobrīd pieņemtie lēmumi. Uh, Eh, nodrošinās to vai nu, ka Eiropa izkļūs no krīzes stiprināt, vai arī, ka pilsoņi zaudē eh, ticību šim projektam. Mēs redzējām, kā krīzes sākumā parādījās nacionalistiskas reakcijas un attieksmes, bet pamazām mums izdevās panākt to, lai Eiropas Savienība reaģētu un uzsākt solidaritātes pasākumus, jo šim arī eh, mērķim pastāv Eiropas Savienība pēc otrā pasaules skara, lai nepieļautu konkurences ar dalībvalstīm un. A, a, Atjaunošanās notika konstruktīvā veidā, stāvoklis bija līdzīgs, un šobrīd mums ir nepieciešams jauns rekonstruēšanas plāns, kurš ir tikpat e, nozīmīgs kā maršāla plāns ir jābūt patiesai investīciju stratēģijai lai varētu garantēt Eiropas nākotni. Un tāpēc ir brīdis, kad mums ir jārīkojas un mums ir pienākums rīkoties ambiciozi, E, šī krīze parāda ārkārtīgi lielas sociālās nevienlīdzības un nevienlīdzības starp teritorijām. Mēs nevaram pieļaut to, ka šī krīze veido vēl lielāku plaisu. Gluži otrādi ir jāveido tādas valsts politikas, kas nodrošina to, ka mēs visi tiekam vienlīdz pasargāti. Ir e, laiks stiprināt. E, valsts politikas, pasargāt miljoniem eiropiešu, kuri zaudē darbu un kuri nezin, kā varēs, varēs apmaksāt tīri vai kā viņi dzīvos mēneša beigās. Ir jāveido spēcīga solidāra Eiropa. Eh, un tāpēc Eirozonai ir jāparedz visi mehānismi, kas eh, ir, ir iespējami. Tas iekļauj arī eh, atsevišķu parāda mm, daļu mutualizēšanu, kā to piedāvā komisija ar eh, rekonstrukcijas obligācijām. Tāpat eh, būtiski ir ļoti rīkoties atbildīgi dabas attiecībā pret dabas resursiem un izmantot eh, tehnoloģiju, lai ik viens pilsonis, neatkarīgi no tā, kur tas atrastos, varētu veidot uh, savas attiecības uh, virtuālā, digitālā veidā. Mēs šobrīd piedzīvojam brīdi, kad ļoti daudz bērnu nevar apmeklēt skolu, ka viņiem ir māc, jāseko ir mācībām tiešsaistē. Jau mēs par uh, eiro obligācijām runājam 2008. gada krīzes laikā. Uh, Šobrīd tas ir vēl būtiskāk. Mēs nedrīkstam aizmirst vēsturi. Atcerēsimies kopējo rezolūciju, kuru mums izdevās izveidot starp četrām parlamentu lielajām grupām. Es ceru, ka arī citu grupu deputāti sekos mūsu aicinājumam un ka rīkosies eh, komisija un padome. Mēs zinām, kas, kā ir jārīkojas, un arī parlamentā mēs parādām to, ka mēs apzināmies mūsu vēsturiskās atbildības, ka mēs esam spēri, spējīgi pārvarēt mūsu nacionālās un ideoloģiskās līnijas, lai rīkotos visu Eiropiešu kopējās interesēs. Mēs piedāvājam steidzamus pasākumus, citus vidēju un ilgtermiņu pasīkumus. Viss ir būtisks steidzamie dzīvību glābšanai pirmkārt, bet arī lai veidotu ārkārtas atbalsta tīklu, kas tik daudziem ir nepieciešams izdzīvošanai. Jo izlēmīgāk rīkosimies tagad, jo mazāka ietekme būs ekonomiskai, sociālai krīzē, jo ātrāk mēs varēsim atgūties pēc šīs krīzes un atgriezties pie normālas ekonomiskas aktivitātes. Šobrīd ir ļoti nozīmīgs starptautiskās sabiedrības uh, uh, Eh, rīcība, un ar nožēlu mēs redzam, kā eh, Trumpa administrācija samazina finansējumu Pasaules veselības organizācijai. Tāpat Šī ir krīze, kuras skar visas Eiropas Savienības valstis, un mums ir jāpanāk, lai visas valstis izkļūst no tās vienādi stiprinātas. Nevarētu pieļaut to, ka Covid-19 izveidotu jaunas nevienlīdzības starp Eiropas dalībvalstīm. Tādā veidā apgrūtinot konverģenci. Ir ļoti daudz pilsoņu, kas ir vīlušies Eiropas Savienībā, bet tas arī nozīmē to, ka uh, Tie tic mums, viņi ir vīlušies, jo viņi gaidīja no mums vairāk, un tāpēc ir jāpatur prātā, ka solidaritātes un justīcijas principi ir tiek neskarti, un ja padome un komisija nebūs savu uzdevumu uh, augstumos, tad parlaments to nekavējoties tiem atgādinās, un tāpat arī e, valstu valdību vadītāju padomē. Vēlos vēlreiz atgādināt, ka mēs rīkojamies saulaicīgi, bet mums nav neviena minūte, ko zaudēt. Paldies! Garcija Pēres, e adesso! Tā tad paldies! Paldies Garcija Pēres kundzei! Tagad nākamais uzstāsies Čalas kungs, arī viņš uzstāsies video formātā. Lūdzu, jums vārds!